liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist eröffnet. Darbie kolēģi, mēs atsākam sēdi. Es paziņoju par atklātu sēdi, kas tika pārtraukta 2008. gada 18. decembrī. Tātad atsākam darbu. Darbie kolēģi, visiem jums novēlu lielisku jauno gadu, 2009. gadu.